last session. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρία. Godātie kolēģi, mēs atsākam plenārsēdes darbu, un pirmais darba kārtības punkts ir tāds, ka šodienas rīta plenārsēdes protokols un visi pieņemtie dokumenti ir, būs pieņemti, ja jūs neizteiksiet kādus komentārus. Tātad eh, protokols ir pieņemts. Un pirmais darba kārtības punkts mūsu darba kārtībā ir komisijas priekšsēdētāja vietnietes Savienības augstās pārstāvas ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Sudānu un Dienvidu Sudānu. bet vēlētos dot vārdu Vamena kungam, kurš runās komisijas priekšsēdētāja vietnieces vārdā ārlietu, policija, ārlietu politikas pārstāvis. Vamenkungs vārds jums godātie Eiroparlamenta deputāti. Es runāju komisijas Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošībās Aštons kundzes vārdā jo šodien mēs diskutējam par nepatīkamo situāciju Sudānā un Dienvidsudānā. Patiešām ar ļoti lielām bažām mēs sekojam līdz notikuma attīstībai šajās abās valstīs. Pagājušajā mēnesī situācija eskalējās Dienvidsudānā un tieši Džubā notika vairākas sadursmes un Sudāna arī, arī bombardēja Dienvidu Sudānu. Augstā pārstāve ir nosodījusi šādu notikumu ap, ap, attīstību, un Van Rompuy kungs pazvanīja Salva Kīras kungam, kas ir Dienvidu Sudānas prezidents, lai izteiktu savas bažas par notikumu attīstību. Ārlietu padomu 23. aprīlī nosodīja notikumu attīstību un griezās pie pasaules sabiedrības, lai tā nekavējoties pieņemt nepieciešamos mērus. Visa drošības personāla atsaukšana no džubas notika nekavējoties. 24. aprīlī Āfrikas Savienības miera un drošības padomi pieņēma ceļa karti, kurā atspoguļojās uh, nepieciešamie pasākumi, kuri būtu jāpieņem, lai abas puses uzsāktu miermīlīgas sarunas. Apvienoto nāciju drošības padome pieņēma rezolūciju 2046. 2. maijā, kurā runa gāja par šo Afrikas Savienības pieņemto ceļa karti. Tajā atspoguļojās arī starptautiskās sabiedrības izteiktās bažas par situācijas attīstību, un atcerēsimies, ka iniciatīva nāk no Āfrikas Savienības. Pati Sudāna un Dienvidsudāna ir vienojušās par ceļu kārtu šo valstu vienmierīgai līdzās pastāvēšanai. Šobrīd ir skaidrs, ka iesaistītajām pusēm ir jādara viss iespējamais, lai tās uzsāktu uzraudzības uh, funkciju tur notiekošajam. 5. maijā apvienoto nāciju drošības padomas rezolūcijā 2046 tas viss arī atspoguļojās. Pusēm tā ir jāīsteno dzīvē nekavējoties. Džubas teritorijā notiekošais neapmierina nevienu. Abām iesaistītajām pusēm ir jāaptur nemiernieku kustības, abās robežas pusēs. Šobrīd iesaistītajām pusēm ir dots trīs mēnešu laiks, lai tās sakārtot lietas. Ja tas e, nenotiks, tad apvienotās nācijas un arī Eiropas Savienība ir gatava nākt klajā ar citiem mēriem. Šobrīd vesela virkne iesaistīto pušu ir gatavi nākt klajā ar nevardarbīgām metodēm, Un patreizējā spriedze starp Sudānu un Dienvidsudānu nav pieļaujama. Dienvidsudānai ir jāmēģina palīdzēt visiem civiliedzīvotājiem, kas cieš šajā konfliktā, un pasaules sabiedrībai tam ir jāpalīdz. Sudānas un Dienvidsudānas iestādēm ir jāīsteno apvienoto nāciju drošības padomas noteiktie mēri. Eiropas Savienība uzskata, ka demokrātijai ir jās, jau, jās, jāuzsāk savs ceļš abās valstīs. Konstitucionālā, konstitucionālās izmaiņas ir nepieciešamas abās valstīs jo tikai tad demokrātiskais process tiešām būs visus iekļaujošs. Joprojām ziemeļos neapmierinoši ir situācija eh, aktīvistu apkarošanā un arī vārda brīvībā. Šobrīd eh, ir jāizveido demokrātiskas institūcijas, kas respektē iedzīvotājus un pamatbrīvības. Dienvidos cilvēktiesību situācija arī varētu būt daudz labāka. Apvienoto nāciju cilvēktiesību augstais pārstāvis ir griezies pie Dienvidu Sudānas varas iestādēm, lai tās sakārtot situāciju. Godātie Eiropas parlamenta deputāti! Eiropas Savienība vēlas redzēt divas plaukstošas valstis, un kad Salva Kīrs, Dienvidu Sudānas prezidents, apmeklē Briselu martā, tad eh, viņš vēlējās parakstīt Kotanu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Dienvidsudānu. Tas būs pamat, pamats mūsu tālākajam dialogam, bet eh, tam ir nepieciešams demokrātijas eh, un cilvēktiesību akceptēšana. Eiropas Savienība ir gatava sniegt Dienvidsudānai īpašu palīdzību no Eiropas attīstības fonda uh, līdzekļiem, un kopīgais apjoms būs 280 miljoni eiro. Mēs vēlamies atbalstīt Dienvidu Sudānas kā valsts veidošanu, mēs vēlamies atbalstīt dažādas izglītības pasākums un lauku attīstības pasākums. Eiropas Savienība vēlas izveidot drošības nodrošināšanas misiju Džubas Nacionālajā lidostā. Un 2005. gadā Kotonu nolīgumā paredzētie pasākumi ir īstenojami. Vienlaicīgi Eiropas Savienība vēlētos palīdzēt visvairāk riska zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, un tie ir divi novadi Dienvidu Sudāmā, un tam jau būs paredzēta apvienoto nācēju palīdzības programma. Vienlaicīgi Eiropas Savienība veicinās arī starp kopienu dialogu. Joprojām Darfūrā situācija ir samērā saspringta. Kaut arī ir bijuši, ir noteikti cilvēku grupas atgriezušās savās mājās, joprojām 1,7 miljonu cilvēku ir bēgļu statusā. Un uh, gan apvienoto nāciju, gan arī Eiropas Savienības miera uzturēšanas misijas joprojām sastopas ar pretestību no Sudānas varas iestādēm. Mēs eh, atbalstam Darfūras miera pasākums atbalstošo rezolūciju, kurā runa iet par mierīgu līdzās pastāvēšanu un par pasākumiem, kas ir domāti miera uzturēšanai. Eiropas Savienība regulāri griezusies pie Sudānas varas iestādēm, lai tās sadarbotos ar starptautisko tiesu, un rezolūcijas šajā sakarā ir pieņemts vairākas. Godātie Eiroparlamenta deputāti, Sudānas un Dienvidsudānas situācija liek mums bažīties, un mēs vēlētos, lai Eiropas Savienība darītu visu, palīdzot šīm abām valstīm. Mēs vēlamies redzēt divas plaukstošas valstis, kas mierīgi līdzās pastāvētu viena otrai. Priekšsēdētājs. Paldies Vāmena kungam, godātie kolēģi! Mēs e, sāksim ar to, ka dosim vārdu katras politiskās grupas pārstāvim, un pirmajam dod vārdu Mičel kungam, EPP grupas pārstāvim, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies arī padomēji par prezentāciju. Katrā ziņā situācija mums liek vēlēties labāko. Situācija ir eskalējusi jau ārkārtīgi daudzus gadu desmitus, mēs novērojam vardarbības aktus un līdzīgi. Un e, mēs cerējām, ka Dienvidu Sudānas valsts izveidošana būs vieglāks ceļš šā reģiona miera un stabilitātes nodrošināšanai. Situācija ir drausmīga, cilvēki mirst, cilvēki cieš bādu, cilvēki tiek pakļauti vardarbībai, un e, Dienvidu Sudānā ir ārkārtīgi bagāti naftas resursi. Bet es domāju, ka šodien, šodien mums galvenokārt vajadzētu runāt par humanitāro krīzi, kur ir skāruši šo reģionu. Un es vēlētos runāt eh, tieši par bēgļu nometnēm Dienvidu Sudānā un ārpus Sudānas robežām. Tieši šīm bēgļu nometnēm mums vajadzētu piegādāt visu tām nepieciešamo un nodrošināt šo bēgļu nometņu aizsardzību. Sudānas un Dienvidu Sudānas reģionos mēs piedzīvojam to, kas notiek, ja cilvēki dzīvo nedrošībā. Brīdī, kad mēs apzīmējām arābu pavasara gada, gada dienu, mums ir jāatcerās, ka daudzās valstīs situācija vēl liek mums cerēt uz daudz ko labāku. Jā, Āfrikas Savienība mēģina kaut ko darīt, un tomēr mums ir jāpalīdz cilvēkiem uz vietas, jāpalīdz ar resursiem un mūsu pieredzi, lai šie, resu, lai šie reģioni prau, plauktu. Brīdī, kad problēmas jau ir samilzušas, tās maksā ārkārtīgi dārgi. Tas maksā dārgi gan cilvēku dzīvības ziņā, gan arī citādā ziņā. Piemēram, šajā reģionā, kurā ir tik ārkārtīgi daudz naftas resursu, kāpēc nevarētu dzīvot mierā, kāpēc mēs nevaram palīdzēt Āfrikas Savienībai rīkoties, lai tā šos reģionus paturētu mieri, mierā. Un es uzskatu, ka tam arī vajadzētu būt pirmajam solim mūsu palīdzībā. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad sociāla un demokrāta grupas vārdā Dekeizers kundzei vārds. Lūdzu, divas minūtes. Merci, monsieur le président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 à ces régions euh, qui connaissent des tragédies quotidiennes. merci. tagad Gērens kungs, divi ar pus minūtes, sociālisti demokrāti. Paldies, priekšsēdētā kungs. Konflikti starp eh, Sudānu un Dienvidu Sudānu eh, pastāv ilgu laiku. Un es atceru, ka 2005. Ga gadā Nairobi es eh, citu starpā parakstīju mieru vienošanos. Problēmas tomēr turpina pastāvēt. Un jau tobrīd, kad vienošanās tika parakstīta, problēma nebija atrisināta. Milit prioritārais uh, risinājums nebija pieņemams tobrīd un nav pieņemams arī šobrīd, bet um, konflikta dimensijas ir mainījušās. Mēs tagad uh, nerunājam par konfliktu starp divām valstīm, robežu valstīm, bet uh, gan par starptautisku konfliktu. Un uh, tajā ir iesaistījusies Eiropas Savienība un citi spēlētāji globālā līmenī mēģinot palīdzēt. Tas ir jādara, ievērojot eh, starptautiskās eh, tiesības, izmantojot arī instrumentus, kas ir mūsu rokās. Mēs eh, arī Āfrikas Savienību piesaistējām. Viņi mēģināja panākt mieru, tad drošības padome nāca klājā ar rezolūciju, bet uh, spriedze reģionā paliek. Eiropas uh, Savienība izmanto savu spiedienu jau sākot ar eh, jau kopš 2010. gada, lai panāktu drošību reģionā praktiski kopš Dienvidsudānas atdalīšanās. Mēs uh, palīdzējām gan Dienvidsudānai, gan Sudānai, bet um, mums um, neizdodas situāciju ilgstoši uzlabot, uh, valsti plos um, nabadzība, tiešām ekstrē, ekstremāla nabadzība, un mēs nevaram šo problēmu atrisināt. Mēs eh, šobrīd eh, nevaram piedāvāt ilgtspējīgu risinājumu, bet un jau desmit gadus eh, šo reģionu plosa konflikti. Paldies! Tagad liberāļu vārdā Sargentīnī kundze divar pus minūtes. Paldies! priekšsēdētā kungs. Es uzklausīju kolēģus un padomus pārstāvi. Un man ir tāda nedroša sajūta, ka mēs Eiropas Savienības rīcību mēģinām reklamēt un uh, pievērst uzmanību mums pašiem. Bet īstenībā Mēs daļēji esam atbildīgi par to, kas tur notiek. Protams, labi, ka ANO tagad ir izstrādājusi ceļa karti, lai samierinātu dienvidus un ziemeļus labi, ka Dienvidu Sudāna piekritusi atvilkt spēkus no uh, Sudānas um, reģioniem. Šo konfliktu tomēr var salīdzināt starp Etiopiju un Eritreju. E, tas arī bija tāds e, pierobežu konflikts, e, kas ik pa brīdim uzliesmo. Mm, šeit, tie, šeit tiešām var novērot paralēles. Un man bail, ka abas valstis izmantos šo pierobežu konfliktu par iegānstu vai par. Vai atvainojoties, teiksim, par to, ka nevar uzlabot uh, labklājību, infrastruktūru, situāciju ar izglītību, valstī infrastruktūras stāvoklis ir um, nepieņemams, uh, nepieciešams piegādāt pārtiku, Pēc tam jau varat runāt arī par mieru, bet sākumā šie cilvēki ir jāatbalsta ar, vismaz ar pārtikas līdzekļiem, ko mēs arī nevaram izdarīt. Dienvidu eh, Sudāna vairs nepārdod naftu šobrīd. Es saprotu, kāpēc viņi to dara, bet ja Dienvidu Sudāna ja valsts pati nerūpēsies par pilsoņiem, ko tas nozīmē? Kas tad Dienvidzudāna ir svarīgāks - paši pilsoņi vai konflikts ar Sudānu? Mums nepieciešams parūpēties, lai Dienvidzudāna atsāktu uh, tirgot uh, naftu. Paldies! Mm, konservatīvo vārdā uzstāsies Bīlana kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētā kungs. Konflikts um, Sudānā piesaista starptautiskās kopienas uzmanību. Karš tur vairs um, nenotiek, bet uh, gan ir uh, vērojams starptautisks uh, konflikts. nevar īsti saprast, kas reģionā notiek. Dienvidsudāna gatava atsaukt uh, spēkus no uh, konfliktu reģiona Higligā, bet um, nevar saprast, kā tiks un vai tiks piemērotas sankcijas, uh, kas notiks ar bēgļiem. Uh, joprojām tiek pārdoti ieroči, Baltkrievija, Krievija, Ķīna palīdz uh, ieroču ziņā Sudānai, kas jānosoda. Uh, Dienvid uh, Sudānas uh, pierobežu reģionos cilvēkiem nav noteikti juridiskā statusa, tur notiek um, etniskās tīrīšanas un tas apgrūtina uh, analīzes uh, veikšanu un um, situācijas izvērtēšanu. Un nu, tieši pierobežu reģionos būtu pirmkārt jāsakārto situācija. Omars Albašērs tika, uh, tika um, nosodīts uh, genocīda, sakarā ar genocīdu, un Tas ir eh, vispār zināms fakts, bet tas nenozīmē, ka mums būtu jāignorē valsts un jāaizmirst eh, par to. Valsti jāpalīdz, jāpalīdz arī attīstīt izglītības sistēmas. Tagad Eiropas brīvas demokrātijas grupas vārdā Belderkungam vārds vienu minūti. Paldies priekšsēd. Jaunākās ziņas no nemiera apgabala Umas kalnājā ir drausmīgas. Jau mēnešiem ilgi reģions ir no ārpasaules noslēgts. Tas atrodas Sudānas karaspēku ielenkumā. Tur dzīvojošie cenšas izdzīvot alās ārkārtīgi neapskaužamos apstākļos. Tāpat laikā uh, liels skaits nuba eh, bēgļu ir eh, nokļuvušas bēgļu apmetnēs Dienvidu Sudānā. Šīs valsts eh, aina ir ļoti deprimējuša. To var arī uh, izlasīt Pasaules bankas ziņojumā, kas ir dramatisks. Kāpēc uh, Dienvidsudānas starptautiskos atbalstītājs tik ļoti pieviļ? Atbildi ir vienkārši un deprimējoši. Sala Kiekunga uh, vadītā valdība ir absolūti bezatbildīga. Kopš 2012. gada vairs uh, nafta netiek uh, sūknēta, um, kas bija galvenais ienākuma avots valstī, un lielākā daļa Dienvidu Sudānas iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības uh, sliekšņa līdz nākamajam gadam tie būs droši vien 83%. Mans jautājums arī Nīderlandes valdības vārdā, vai uh, Eiropas devēja e, uh, prezidents Salvakija runā skaidru valodu, kur šī nauda pazūd. Paldies, Belderkungs. Tagad goja grupas vārdā. Lēzingas kundzei vārds. Atkal karš naftas dēļ. Tādu virssakstu varētu dot. Uh, analīzēja par konfliktu e, Sudānā, un atkal abu valstu cilvēdzīvotāji neaprakstams ciešanas izcieš. Protams, jeb kāda veida vardarbīgu uzbrukumu ir jānosoda. Mums ir jāprasa e, konflikta mierīgs risinājums. Tas tomēr mūs arī neatbrīvo no atbildības runāt par e, konflikta cēloņiem un kritiski jautāt, vai es skaidrā iestāšanās par Dienvidu Sudānas neatkarību uh, E, secesiju e, šādos apstākļos apkārt raugoties bija pareizi un atbildīgi. E, vienkārši risinājums nebūs, tas ir skaidrs, bet skaidrs arī tas, ka ar ieročiem problēmas neizdosies atrisināt. Steidzam, jānodrošina esošā ieroča embargo piemērošana, lai nu, nepieļaut tālāk notikuma eskalāciju. Kopš 2004. gada uh, ieroča embargo uh, iepretim Sudanai un kurš 2012. gada arī iepretim Dienvidsudanai 2011. gada novembrī tika saistīts ar tātad eh, tas vienpusēji tika pārtraukts no Dienvidsudānas puses. Tādēļ diplomatiskais spiediens ir jāpastiprina, ja starptautiskā sabiedrība grib eh, šeit eh, palīdzīgu roku sniegt, tad tikai kā neitrāls vidutājs. Es loma līdz šim nav bijusi neitrāla, tā ir bijusi ieinteresēta, un es esmu ļoti nobežījusies, vai šāda scenārija atkārtošanās tiešām dod cerību nākotnē, un vai vēl uh, sekos citas uh, resursiem bagātu reģionu atdalīšanās Āfrikā, tā, e, uh, tādējādi izraisot vardarbības uh, spirāli. Uh, valsts, jaunu valstu veidošanās nedrīkst būt saistīta ar šādiem apsvērumiem, eh, kas ved tikai pie nāves un posta. Paldies! Tagad brīvo deputātu vārdā Melcer kungam pusotra minūte. Sudānā, kā zināms, notiek gandrīz nepārtraukts cīņas, un ziemeļi ir vēsušies bruņošie pret dienvidiem, tādēļ ir etniskie konflikti, eh, lopu zādzības, vardarbības, eh, cilvēku nolaupīšanas Sudānā eh, ir daudz skaitlis šā gadījumā. Vesels paudzes ir bez pamata aprūpas izaugušas un vardarbība no daudz puses tiek uzskatīta par vienīgu konfliktu risināšanas veidu. Uh, E, sarunas par mieru noteikti būs sarežģīts šajos apstākļos. Pat, ja Āfrikas Savienības īpašiem sūtnim izdosies atjaunot uh, sarunas par mieru izlīgumu, uh, militārā situācija pierobežā uh, paliks nedroša arī turpmāk. Un pat, ja izdosies panākt mieru, mierīgi risinājumu, konflikta potenciāls arī turpmāk būs liels. Tādēļ ir absolūti nepieciešams uh, nodrošināt atjaunot pamat eh, cilvēku aprūpu par pamat vajadzībām, jāgādā ilgtermiņā par eh, godīgu resursu eh, pārdalu un demokratizāciju jāvirz uz priekšu. Tādēļ es atbalstam, manuprāt, vajadzētu kalpot arī es interesēm. Pēc Ķīnas pārauga attīstības palīdzību varētu saistīt ar uh, energoresursu. Um, apgādi. Tādējādi es varētu gūt labumu no Dienvidzudānas lieliem naftas laukiem. Un eh, jā, še, jānoslēdz attiecīgas vienošanās, kas to visu ņemt vērā. Paldies Melcerkungam. Tagad ir Nedēļčevas kundze nākamā runātāja. Divas minūtes. Paldies, priekšsēd. Attiecības. Situācija pastāvīgi pasliktinās. Runājot par cilvēku situāciju un arī eh, par politisko un militāro situāciju. Mēs um, redzam, ka mūsu pasākumi, ko veicam, nav pietiekami drosmīgi. Notiek uh, bombardējumi, uh, pilsoņi cieši, uh, cilvēki mirst, uh, ANO neko nevar izdarīt. Um, mums ir nepieciešams konkrēts iniciatīvas un laika grafiks, lai pātrinātu aktivitātes politikas uh, un uh, drošības jautājumu izskatīšanai jānotiek pātrinātās procedūras ietvaros, lai īstenot konkrētus pasākumus. Un tikpat steidzam jārīkojas startautiskiem partneriem, kam jāiesaistās, lai atbalstītu uh, abas puses, jākontrolē robežas, jāpalīdz pusēm uz vietas to darīt, un um, tā mēs situāciju varēsim uzlabot. Lūk, um, Eiropas Savienībai un Āfrikas Savienībai ir jāapvieno spēki un um, jāiet uz priekšu. Turklāt drosmīgāk jārīkojas arī attiecībā uz sankcijām. Savienībai monitorings jāveic pastāvīgi, ne tikai ārkārtas apstākļos vai krīzes apstākļos. Šādi mēs um, varēsim izpildīt to, par ko mēs visu laiku runājam. Prezidents pārtrauc un saka, um, jūs varat lūdzu lēnāk runāt. Es tomēr pabeigšu, turpina runātāja. Tātad uh, tas, kas rakstīts tekstos un uh, deklarācijās, tas vēl ir jāīsteno, un mums tam nepieciešama drosme. Mums jāmobilizē visi resursi, lai to panāktu. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Un nākamā runātāja Gomeša skundze. Viena minūte. Tas, ka Dienvidsudāna pasludināja savu neatkarību, nav nācis par labu šo abu valstu attiecībām. Un patiesībā šobrīd vissamilzušākā problēma ir, kā sadalīt naftas resursus un par to, kā notiks eh, robežu atmilitarizācija. Protams, ka Eiropas Savienība vēlas redzēt miermīlīgu notikumu attīstību, un tāpēc mums vajadzētu atbalstīt Āfrikas Savienības sagatavoto ceļa, karti, izp ceļa karts izpildu dzīvē. Nākamais eh, gan uz ziemeļiem, gan uz dienvediem ir devušās vēlēšana novērošanas misijas, un eh, mums ir jāiestājas par to, lai Omārs Albašīrs nostātos eh, starptautiskās tiesas priekšā. Mums ir jāiestājas par Dienvidu Sudānas neatkarību, mums ir jāpalīdz šai valstī sevi pārvaldīt efektīvi ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Tādējādi mēs palīdzēsim šo reģionu iedzīvotājiem. Eiropas Savienībai ir jāatbalsta dažādu nevalstisko organizāciju rīcība abās valstīs, kur mēģina palīdzēt tūkstošiem cilvēku. Nākamais runātājs ir Rinaldi Kungs. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dienvidu Sudāna jau vairs nav labi jaunumi, tādi jaunumi, kādus mēs tos uzklausījām burtiski pirms gada. Dienvidsudāna nav piedzīvojusi nec ekonomisko attīstību, nec mieru un stabilitāti. Dienvidsudāna vēlējās nostāties pati uz savām kājām, un šajā reģionā ir sakāmvārds, kas saka, nostājas uz savām kājām, un tev būs maize uz galda un ūdens krūzē. Šobrīd cilvēkiem nav nec maizes, nec ūdens, neskatoties uz to, ka Dienvidsudānā šobrīd ir lietu sezona, dzeramā ūdens tur nav. Nav īpaši viegli vest sarunas, vai tas būtu Hartūmā vai Džubā, un es vēlētos griezties pie Eiropas Savienības ārējiem dienestiem, lai tie ļoti lielu uzmanību vērst tieši humanitārās krīzes risinājumiem. Lai nebūtu tā, ka šīs krīzes ir tā saucamās iesaldētās vai aizmirstās. Bieži vien starptautiskā sabiedrība un plašsaziņas līdzekļi it kā izgaismo kādu konfliktu un pēc tam interesi izplēna. Eiropas Savienība jau vairākus gadus pirms atpakaļ pieņēma rezolūciju. Un tomēr Hartūmā notikuma attīstība šobrīd ir tāda, ka, die, ka Sudāna baidās no arāba pavasara viļņa ienākšanas Sudānā. Omārs Albaširs no tā bainās, baidās un nepieļausim to, lai Sudānā notikuma attīstītos tāpat kā Ziemeļ Āfrikā. Uh, Mēs esam viens no lielākajiem palīdzības sniedzējiem abām valstīm, līdz ar to mums ir tiesības šo to arī prasīt. Tas, ka Dienvidu Sudānas militārie spēki ekspropriē zemi, kā vien viņi to vēlas, nav pieļaujams. Un mums eh, vajadzētu vismaz pieprasīt, lai par pārkāpumiem cilvēkiem tiktu piespriests sots neatkarīgās tiesās. Tātad Eiropas Savienības galvenais uzdevums ir rast ātru risinājumu. Mēs esam jau rudu, runājuši par atsevišķu caurskatām fondu Dienvidu Sudānai, kurš balstītos uz šās valsts naftas resursiem. Priekšsēdētājs, paldies eh, Rinaldī kungam, un nākamais runātājs ir Proverskungs. Vienu minūtu lūdzu. Grazie, prezidente, non ripet. Paldies, prieksēdētāja kungs. Nevēlos atkārtoties, šeit jau daudz ir izskanējis par zemes prasībām un arī par milzīgajiem tradicionālās degvielas krājumiem, kur atrodas šajā valstī. Runājot par konfliktu starp šīm abām valstīm un par to, ka Eiropas Savienība ir atzinusi Dienvidu Sudānu kā neatkarību, tad šobrīd ir jārunā par to, ka konflikta traģiskākās se sekas ir tādas, ka Sudāna šobrīd ir nobloķējusi humanitārās palīdzības nonākšanu pie 200 tūkstošiem cilvēku. Es uzskatu, ka galvenais būtu atrasināt humanitārās palīdzības sniegšanas ceļus. Šeit ir jāiestāstās daudz lielākā mērā gan Āfrikas Savienībai, gan Eiropas Savienībai, un mums nevajadzētu spēlēt tik daudz ar Ķīnas kārtīm, kur ir ļoti ieinteresēts šajā reģionā. Mums ir vairāk jārunā par to, ka Āfrika pieder afrikāņiem un netik daudz ķīniešiem. Mēs šobrīd runājam par Āfrikas jaunā koloniālismu vilni. Priekšsēdētājs paldies par verskungām. Nākamais runātājs ir Meierkungs. Vienu minūtu lūdzu. Gracias, paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie kolēģi, mēs jau esam vairāk kārt izteikuši parlamenta nostāju par šo konfliktu, bet eh, šobrīd runāsim skaidru valodu. Apvienotās ap, Amerikas Savienotās valstis, Izrēla un, apvienot, un Eiropas Savienība finansēja Dienvidu Sudānu neatrisinot konfliktu 200 km robežas garumā, kur ir ļoti bagātīgi naftas resursi. Līdz ar to netēlosim tagad pārsteigumu, ka ir šis milzīgais konflikts, jo konflikts jau bija tas tā kā gruzdošs, un mēs principā veicinājām šo konflikta uzliesmošanu. Mēs vēlējāmies atrisināt konfliktu un nesaskaņas, un mēs vēlējāmies eh, atteikties no Sudānas kontrolas pār veselu virkni naftas lauku, un šobrīd situācija ir samilzus tik ļoti, ka Āfrika to pati vairs nespēja atrisināt. Kādā veidā tad mēs varam cīnīties pret nabadzību? Mums ir jābūt uzmanīgiem nākotnē, mums ir jāmācās no mūsu kļūdām. Mūsu strateģiskās intereses nedrīkst būt par nastu iedzīvotājiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, dod vārdu. Ā, nē, es vēlētos vispirms e, šeit sveikt galerijās sēdošos, un ir tik ārkārtīgi liels prieks redzēt šeit tik daudz e, uzaicinātos viesus. Kašmarek kungs pusotru vārdu, pusotru, pusotru minūtu. Paldies. 2011. gada 9. jūlijā Dienvidu Sudāna kļuva neatkarīga, un tās bija liels prieks. Šķita, ka Dienvidu Sudānu gaida laba nākotne, valstī ir naftas resursi. Uh, Eh, valstī palīdzēja partneri 700 miljoni ASV dolāru kopš neatkarības iegūšanas um, valstīm ieplūduši no startautiskiem partneriem, bet, um, diemžēl, situācija neizskatās um, pārāk labi. Valstī nav nodokļu sistēmas, teorētiski nodokļi tiek iekasēti, bet praktiski tas nedarbojas 97% no budžeta ieņēmumiem veido ieņēmumi no naftas pārdošanas, bet valstī tikai viens naftas vads, pa kuru naftu var transportēt, un tas ved caur Sudānu. Būtu labi līdz ar to, ja valstis varētu sadarboties. Un uh, vienu otru neapvainot. Būtu arī iespēja attīstīt alternatīvu transportēšanas ceļu caur eh, Kenijas eh, teritoriju. Tika jau pieņemts lēmums eh, būvēt jaunu naftas vadu, bet tad tika uh, pārtraukta darbība pie veca naftas vadu, un bez naftas resursiem valsts nevar eksistēt. Paldies Smareka kungam! Un es uh, redzu vēl daudzus runāt gribētājus, un um, tagad izteiksies um, Desarnes kundze divas minūtes. Vai jūs mani dzirdat? Jauna izveidotā valsts Dienvid Sudāna jau astoņus mēnešus atrodas praktiski uh, kara stāvoklī. Vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku tika padzīti no mājām, ir daudz bēgļu, resursi tiek lieki iztārāti, situācija neuzlabojas, nepieciešams aicināt šīs divas valstis nekavējoties atrisināt konfliktu. Uh, vēlreiz uh, atrisināt robežu jautājumu un visu pirms jautājumu par naftas resursu sadalīšanu. 70% uh, no valsts um, ieņēmumiem veido naftas resursu uh, izmantošana un, ja dialogs starp Hatu un Džubu uh, neatsauksies ļoti drīz, valstis nevarēs pastāvēt, un līdz ar to ir pat jāpiedraud ar sankcijām, ja tas nenotiks e, tuvākā laikā. Jāaicina Ķīna sadarboties, un Eiropas Savienība arī jāstiprina mūsu klātbūtne reģionā. Un uh, nevajadzētu aizmirst to, kas notika Darfūrā, Darfūras konfliktu un drāmu. Paldies! Un tagad uzstāsies uh, Salavrakos uh, kungs. EFD. Līdz šim nav izdevies sasniegt mieru starp abām Sudānas valstīm. Arī pēdējais starptautiskais nolīgums ir izgāzies. Un tas viss liek būt pesimistiskiem attiecībā uz nākamajiem konfliktiem starp šīm divām valstīm. Patiesībā šīs valsts ekonomiski viena otras ir atkarīgas, tam jārod veidi, kā strādāt kopā. Katrai valstī ir jābeidz otra, uh, eh, eh, otru traucēt un atbalstīt otras valsts ienaidnieks. Pēc Dimitsudāns uh, pēc tam, kad tā kļūna neatkarīga, Ziemeļsudāna ir tikusi vaināta un cits valsts atbalsta Dienvidsudānu šajos vaināšanas mēģinājumos. E, taču nav pieļams, ka Ziemeļsudānā pie varas nāktu islamists fundamentālisti. Šeit jābūt ļoti piesardzīgiem. Mums jāatgādina sev, ka Dienvidu Sudānas nafts eksporti ir beigušies neskatoties uz milzu ieguldījumu, ko e, šī ienākuma dod Dienvidsudāns valsts budžetā. Situācija jāskatās ļoti piesardzīgi un uzmanīgi Eiropas Savienībai jāturpintais sekot. Paldies priekšsēd. Paldies, Solvrakovs kungs. Nākamais runātājs. Prēdas kungs. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšsēd. Vēlos sākt ar to, ka nosodīšu bombardējumu eh, Dienvidu Sudānas ziemeļu daļā, kas notika pirmdien un otrdien. Patiesīgā sākumā es domāju, ka tā ir kļūdaina ziņa, bet diemžēl izrādījās, ka šī ziņa bija patiesa, tā ir jauna Sudānas provokācija ārkārtīgi šokējoši. Tas viss notika dažas dienas pēc tam, kad Pekina eh, paziņoja, ka abu valstu vadītāji atsākšot miera sarunas. Tas apstiprina, ka Sudānas stratēģija ir tā pati, kas tā ir bijusi jau senāk. Prezidents Alba Šīrs laikam pat labo nevēlas īstenībā nemaz vest sarunas un panākt konflikta izbeigšanu. Taču sarunas ar Dienvidu Sudānu ir jāpātrina, jāveicina un eskalācija jauna, jauns karš šajā reģionā ir jānovērš. Āno spēki abieji ir, eh, viņu mandāts ir jāpagarina, vakardien tas ir beidzies Ja tas nenotiks, situācija tikai vēl vairāk pasliktināsies un āno karēvju un policistu skaitam ir jāpieaug, lai šāda krīzes un tās sasniegšanas nepieļaut. Paldies Predes kungam, un tagad vārdu došu Valanses kungam pusotru minūti. Paldies priekšsēdāms un kungi. Dienvidu Sudāna pēc Āfrikas vēstures viskarākā, garākā kara ir izcīnījusi savu neatkarību, taču e, tā ir kļuvusi par posta un nabadzības epicentru. Valsti, valsts saskars ar jauniem izaicinājumiem, kas ir vēl daudz lielāki. Šeit joprojām pastāv senais konflikts, uh, kā pamatā ir nevienlīdzīgā piekļuva resursiem. No mediem mēs zinām, ka pēdējo nedēļu gaitā eh, pie šo divu valstu robežas, Sudāns, Dienvidu Sudāns, ir bijušas eh, smagas kaujas. Šo kauju traģiskās sekas iznes eh, iedzīvotāji. ANO uh, Saskaņā ar ANO ziņām Heglikas reģionā vairāk nekā 5000 cilvēkiem ir nācies bēgt no saviem mājokļiem un slēpties eh, džungļos. Šo konfliktu jau iepriekš varēja paredzēt, pat ļoti viegli, kādēļ mēs nevarējām to novērst. Kāpēc mums ir jāpiedzīvo notikuma atkārtošanās dažādos pasaules reģionos? Sākumā ir šī tieksme uz brīvību, pēc tam asiņaina uh, eh, eh, alkatība Tomas Jeffersons sacīja reiz, ka brīvības cena e, e, ir modrība. Un tagad vārds esajā kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Reti Startautiskā sabiedrība ir bijusi tik viensprāts, ka miers ir jānodrošina starp Sudānu un Dienvidu Sudānu šajā konfliktā. Āfrikas sabiedrība ir nākus klajā ar būtisku pasākumu kopumu, proti šī ceļu karta un eh, Eiropas Savienībai no savas puses un arī augstajai pārstāvēji ārlietu un drošības jautājumos visi ir atbalstījuši Āfrikas Savienības izstrādāto ceļu karti. Varbūt galvenais šajā apvienoto nāciju rezolūcijā ir demitalizēt 200 km garo robežu zonu, kā arī izveidot kopīgu uzraudzības mehānismu un atbalstīt miera sarunas, beznosacējumu miera sarunas. Un tomēr Sudānai un Dienvidu Sudānai vajadzētu abām pusēm iesaistīties aktīvāk situācijas risināšanā. Un tomēr tā ir tikai pirmā palīdzība. Mēs uzskatām, ka ir jābūt adekvātām sarunām par to, kā risināt etniskos konfliktus, naftas resursu sadarījumu, sadalījumu, Puse no Dienvidsudānas iedzīvotājiem, apmēram 4,7 miljonu iedzīvotāju, ikdienā trūks nepieciešamo pārtiks produktu, un šobrīd apvienotās nācijas baidās no tā, ka Dienvidsudāna var nonākt vēl lielākā trūkumā un traģēdijā nekā pirms nekā pirms e, brīvpasludināšanas. Un mums vajadzētu palīdzēt šīm abām jaunajām valstīm. Paldies, paldies, saka prieksēdētājs. Un tagad e, nākamais runātājs Kelam kungs pusotru minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātais ministra kungs. Par ko mēs šodien runājam? Mēs runājam par to, kā risināt ļoti ilgu, ilgi ilgušu uh, iekšēju konfliktu un kā izvairīties no šī konflikta eksplozijas par starptautisku konfliktu. Ņemot vērā Eiropas Savienības līderu un ārējās darbības dienesta aktīvo lomu un izdarīto spiedienu uz abu valstu valdībām, īstenot otrajā maiņā Āfrikas Savienības pieņemto ceļu karti. Ko vajadzētu darīt Eiropas Savienībai? Tai vajadzētu daudz aktīvāk iesaistīt Ķīnas pusi šā konflikta risināšanā, jo Ķīnas loma nav stabilizējoša. Labā ziņa ir tā, ka apvienoto nāciju padomu, drošības padomu ir par sešiem mēnešiem pagarinājusi savu miera misiju šajā reģionā. Uh, Bet ko, kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams robežu uzraudzības mehānisms, kurā tikt iesaistīt arī starptautiskie novērotāji, lai uzraudzītu situāciju šajā robežu zonā. Un, protams, ka mums ir jāmēģina risināt arī samulzušo humanitāro situāciju. Gan arī 400 tūkstoši Dienvidas Sudānas bijušo iedzīvotāju šobrīd ir atgriezušies savās mājās tieši pateicoties starptautiskās sabiedrības palīdzībai. Un tomēr mums ir jānodrošina, lai viņu pamatvajadzības, vajadzības pēc pārtikas, ūdens un medikamentiem tiek nodrošinātas. Eiropas Savienība jau palīdz starptautiskajām nevalstiskajām organizācijām, un tomēr mums ir jādara vēl vairāk. Paldies, prieksēdētāja kungs! Nākamais runātājs Gāler kungs. Pusotru minūtu, lūdzu. Jā, ja, vielen dank, Herr Präsident. Paldies priekšsēdētājiem. Man jāaiziet no tā, kā Dienvidu Sudānas neatkarību esošie konflikti netiks atrisināti vienas nakts laikā. Konflikts uh, pastāv arī attiecībā uz robežām. Omars al-Bašīrs uh, gadiem ilgi ietekmē situāciju reģionā, izdarīja spiedienu un turpina to izdarīt un es šaubos, ka viņam uh, tiešām rūp stabilitāte reģionā. Dienvidos uh, daudz kā pietrūkst runājot par pārvaldību, un šeit Eiropas Savienībai jāpalīdz. Šādi mēs novērsēsim to, lai Dienvidu Sudāna uh, attīstītos līdzīgi Eritrejai, kā jau norādīja kolēģe. Mums tagad jāīsteno ANO drošības padomas uh, rezolūcija, īpaši Ķīnai un Krievijai jāpiepuls, jo šiem valstīm ir īpaši interesi reģionā. Mums uh, jāpiesaist arī atbildīgās personas uh, dienvidos un ziemeļos un jārīkojas kopīgi. Mums visiem spēkiem jāveicina miermīlīgs risinājums. Runājot par naftu, jāprecizē, ka viena valsts bez otras nevar izdzīvot. Hartomai un Džubai jāierosina dažādi risinājumu varianti, un eh, Ķīna noteikti, Ķīna noteikti jāpiedalās eh, šajā procesā. Paldies! Mm, Turpināsim ar Boguslavu Soniku pusotra minūte. Priekšsādātāji, pēc referenduma, pēc uh, eh, Dienvidsudānas eh, neatkarības iegūšanas eh, situācija ļoti nemierīga. Ir vērojams konflikts, konflikta sāsinājums, īpaši reģionos, kur koncentrētas naftas atradnes, tranzīta nodevas par naftas eksportu un demarkācijas uh, līnijas un pilsoņu status. Un visi šie jautājumi joprojām rātvārti. 2011. gada pats biju novērotais un um, jāsaka, nožēlot ļoti nožēloju to, kas tur notiek. Cilvēki tiek spīdzināti, vajāti, nogalināti. Tūkstošiem cilvēku bija jādodas eh, bēgļu gaitās, eh, tā ziņo eh, Anno. 150 tūkstoši cilvēku pašlaik atrodas bēgļu nometnēs. Referendumu ietvaros novērotāji Viņam visu laiku bija jāuzsver ceļkartas nosacījumi un uh, miermīlīgs risinājums. Eiropas Savienību interesēja gan cilvēku tiesību aizstāvēšana, gan drošība reģionām. Mums jādara viss, lai to arī nodrošinātu. Un tagad sāksim brīvo mikrofonu. Lūdzu, Tanoka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs esam nobežījušies par to, ka starp Sudānu un Āfrikas jaunāko valstu Dienvidu Sudānu varētu izcelties karadarbības konflikts. Uh, Abon Bakī, Dienvidāfrikas prezidents, ir griezies pie Eiropas Savienības, lai tās sauktu abas iesaistītās puses pie sarunu galda, proti Omāram Albas Širam un Salvam Kīram vajadzētu sēsties pie sarunu galda. Visiem iespējamiem līdzekļiem ir jāizvairās no asiņaina kara eskalācijas īpaši viskarstākajos re, karstākajos reģionos. Prioritāte ir jābūt energoresursu sadalīšanai. Un pirms džubā beidzās pārtiks produkti, mums viņiem ir jāpalīdz. Arī Ķīnas lomu mēs nedrīkstam novērtēt pārāk zemu. Mums ir jādara viss iepriekšējais, lai šobrīd Sudānā, kurā vairākums ir musulmaņi, un Dienvidsudānā, kurā vairākums ir kristieši, lai abi tomēr sēstos pie sarunu galda priekšsēdētājs. Paldies Tanok kungam. Nākamais ir Zemkas kungs. Lūdzu. Paldies. E, Eiropas Savienība jau daudzus gadus nopūlas rast mierīgi risinājumu e, e, šim konfliktam ar Dienvidsudānu. Jāatgādina, ka Eiropas Savienība atbalstīja Dienvidsudānas secesiju. Eiropas Savienība tērē simtiem miljonus eiro par humanitāro palīdzību, taču konflikts nebeidzas, un šis konflikts ir ārkārtīgi nežēlīgs. Ir simtiem tūkstošu upuru. Senāk tikai vienā valsts reģionā, tagad konflikts ir ieguvis starptautisku raksturu. Un jāuzdod jautājums, vai Eiropas Savienībai būtu jābūt aktīvai vai tai vajadzētu būt patstāvīgam subjektam. Es domāju, ka Eiropas Savienībai jābūt aktīvam spēlētājam. Bet arī ANO un Āfrikas Savienības lomai ir jākļūst aktīvākai. Un eh, mierusturētājiem ir jābūt galvenokārt no eh, Āfrikas valstīm. Nākamā runās Elena Bazesku, priekšsēdi. Konflikts starp eh, Sudānu un Dienvidsudānu ietekmē reģionu stabilitātu un arī globālo ekonomiku. Savienībai vajadzētu vairāk iesaistīties šajā konflikta eh, risināšanā saskaņā ar ANO ceļu karti. Bet ir arī eh, nepieciešama papildu pasākuma, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Simtiem tūkstoši cilvēki cieš no šīs krīzes, no konflikta starp valstīm. Piemēram, Džidas uh, uh, no apmetnē bēgļu skaits ir pēdējo divu mēnešu gaitā dubultojies. Nubas kalnā reģions ir īpaši sarežģīts. Uh, Sudāns uh, valdība nepieļauj humanitārās padzības piegābu. ANO aģentūras brīdina, ka uh, pamantojot uh, skatoties uz eh, pošu un uh, pārtiks nepiegādēm, var notikt humanitāra katastrofa. Uh, šī palīdzība ir jāatjauno nekavējoties. Paldies, Bazesko kundze. Nākamais Paškas kungs. Paldies, priekšsēd. Mūsu atbalsts jaunas neatkarīgas valsts radīšanai Sudānas dienvidos ir devis negatīvas sekas robežu strīds skar arī eh, naftas iegūs reģionu ap Džeriču un ANO ģenerālsekretārs Banki Mūns eh, mēģinājums okupēt šo reģionu apzīmē par nelegālu. Kaut gan Dienvidsudāna ir atsaukusi savus spēkus no šī reģiona, prezidents Albašīrs ir draudējis naftas cauruļu vadu slēgt uz saknās jūras krasta, kas ved. Citu ceļu naftas tranzitam nav, tādēļ Dienvidsudāna ir atkarīga no sava e, kaimiņa labvēlības. Nav saprotams, ka šādā situācijā kaimiņu valsts nespēja rast mierīgu situāciju un ar militāro konfliktu tikai e, savu iedzīvotāju nabadzību vēl vairāk pavēro. Tādēļ ja mums ir viņiem jāpalīdz. E, abi režīmi abās dalību valstīs uz tiem jāizdara lielāks spiediens, lai tie rasts risinājums saskaņā starptautiskām tiesībām. Paldies! Pēdējais runātājs Obermaier kungs. Paldies priekšsēd. Ir labi, ka dienvidu un ziemeļu atkal uh, ir uzsākuši oficiāls sāruns, jo uh, nabadzībai un postam, kā zināms, robeža nav. Diemžēl organizācija robe, ārsts bez robežām bija jābeidz savu darbību šajā reģionā, kaut gan tā kopš 1985. gada ļoti veiksmīgi darbojasies. E, Aizspridumi pret e, rietumu vai, sacīsim, skaidru un gaišu kristiešu e, palīdzību tuvākiem ir nāk pa sliktu pašiedzīvotājiem radikālismas ziemeļos, muļķīga politika dienvidos, uh, vietnieki, kā arī uh, un uh, egoistisks interesi, piemēram, no Ķīnas puses uh, resursu iegūšanai, uh, ir pa, iemesls, ka šī reģions nerod mieru. Secinājumam jābūt skaidram Eiropai, jāuzņems aktīvu vadošu lomu šajā reģionā. Paldies! Paldies! Bronca kungam pēdējiem došu vārdu. Viena no pēc neatkarības Āfrikas traģēdiem ir eh, pilsoņu kārta cikls, un tagad pēc tam, kad eh, pēc Dienvidu Sudānas neatkarības eh, šīs vairs īstenībā nav pilsoniskais kārs, pilsoņu kārš, bet tas ir pilsoņu kārta turpinājums. Kolonistu šīs patvaļīgās valstu robežu novilkšanas ir lielā mērā viens no konflikta cēloņiem Bantu un Lotik tautām dienvidos nav uh, daudz kopēja uh, tautībām, kas dzīvo ziemeļos. Pirms mēs Eiropā eh, jūtamies pārāk uh, uh, diženi, mums jāatcerās, ka arī mēs esam redzējuši valstu uh, sabrukumu. Cerams, šīs valsts reiz kļūs par labākām kaimiņu valstīm nekā. Uh, viens valsts uh, pilsoņiem. Jāmācās tas, ka uh, vertikālā valsts dalīšana vienmēr ir uh, slikts risinājums. Taču uh, vai uh, citu valstu uh, šādu pilsoņu uh, ielaišana Eiropā ir tik laba ideja? Un paldies, un tagad vārds um, Vāmena kungam komisijas viceprezidenta vārdā augstās Eh, drošības un ārpolitikas eh, pārstāvs vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Uzklausot jūs, eh, man radās pārliecība, ka visi jūs atbalstat situācijas atrasināšanas ar Sudānu un Dienvidu Sudānu. Cilvēku ciešanas un politiskās gribas trūkums abās valstīs ir acīm redzams. Eiropas Savienība ir daudz ieguldījusi, lai situāciju stabilizētu. Un es pilnībā piekrītu visiem tiem, kuri vērsās pie padomas, lai tā savukārt darītu visu, kas tās spēkos, lai situācija Sudānā un Dienvidu Sudānā būtu viena no Eiropas Savienības ārpolitikas prioritātēm. Uh, Eiropas Savienība ir atbalstījusi miera procesu Sudan, Sudānā jau 2005. gadā, un Eiropas Savienība uz Sudānu un Dienvidu Sudānu ir nosūtījusi divas vēlēšanu uzraudzības misijas, lai 2010. gadā uzlaudzītu vēlēšanas un 11. gadā Dienvidu Sudānas referendumu. Abas šīs delegācijas vadīja Veronika de Kaisera no Eiropas parlamenta un vēlētos izmantot man doto iespēju šobrīd personīgi pateikties Veronikai par viņas ieguldījumu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu komentārus un īpaši Kaisers kundzes komentārus, kur balstījās uz personīgu pieredzi. Eiropas Savienība sadarbosies ar Āfrikas Savienības sarunvešanas eh, prezidentūru un eh, Eiropas Savienība griezīsies pie iesaistītajām pusēm, lai tā izpildītu ceļa karti, ko pieņēma apvienotās nācijas. Tā ir rezolūcija 2046. Nākamajā nedēļā Adisabebā ir paredzēties aizstīto pušu tikšanās, un mēs tiešām ceram, ka tas pēc iespējas ātrāk novedīs pie situācijas miermienlīga atrisinājumu. Un vēlētos vēlreiz apliecināt parlamentam, ka Eiropas Savienība veicinās mieru nodrošināšanu Sudānā un Dienvidu Sudānā, lai visi sudānieši beidzot varētu dzīvot mierā un drošībā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Priekšsēdētājs, paldies Vamenkungam! godātie kolēģi! Tādējādi mēs esam pabeigušas debats par Sudānu un Dienvidu Sudānu, un nākamais darba kārtības punkts šās pēcpusdienas sēdē ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvas ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Gvinai Bisavu. Un eh, augstās padomas pārstāvis arī šajā jautājumā ir Vamenkungs. Tātad vēlreiz vārds jums, Vamenkungs. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Godātie deputāti. Šodien man prieks um, man diskutēt ar jums augstās pārstāvis uh, Katrīnas Eštonas uh, vārdu.